rīt 2012. Nākamais darba kārtības punkts. Eh, komisijas viceprezidentes paziņojums. Viņu debatē pārstāvēs ministrs Leškeviča kungs, Lietuvas ārlieta ministrs. šis paziņojums attiec uz ieroču eksportu padomus kopējās nostāja, kopējā nostāja. Paldies, priekšsēd, godātie deputāti, paldies par iespēju viedokļu apmainai, par jautājumu, par e, es dalībvalstu kopīgo nostāju, kā arī augstās pārstāvs komisijas vicepriekšsēdus nostāju šajā jautājumā. Mūsu eh, likumdošana ieroču eksportam ir viena no attīstītākām visā pasaulē. Tās um, pamats ir ES um, 2008. gada kodeks, kā arī CFSP 2008. gada uh, kopējā nostāja. Un mērķis ir uh, Eh, ieroču eksports padarīt caurskatāmāks. Eh, šie eksporti ir jāapstiprina pirms tie var notikt. Un tas ir bijis arī par paraugu uh, trešām valstīm ES kaimiņās, kas vēlas no mums mācīties. Paņem šo labo praksi. Dalībvalsts tātad tiek aicināts vērtēt ieroču eksports ārpus ES ņemot vērā riskus, ka e, ieroči varētu palīdzēt pastrādāt e, e, cilvēktiesību pārkāpumus un starptautisko tiesību pārkāpumus, kā arī ņemot vērā ieroču eksporta ietekmu uz reģionālu stabilitātu. Vienotā nostāja paredz, ka katrs gadījums ir jāskata atsevišķi. Tas nozīmē, ka tādi jautājumi, kā ieroču lietotāju visi faktori ir jāņem vērā, tie skaitā, ņemot vērā arī to, ka eh, ja eh, kāds konkrēts eh, ieroču eksports netiek atļauts uz kādu valsts, tas nenozīmē vēl, ka tas ir embargo pret šo valsti ieroču embargo, nodibinot vienot eksporta kritērijas un konsultāciju mehānismu, šī pozīcija arī dod ieguldījumu dalību valsts, es dalību valstu nacionālo ieroču eksporta politiku harmonizācijā un e, ieroču eksporta nolīguma mehānisms prasa, lai katra dalībvalsts, kas uh, Eh, veids eh, ieroču eksportu, eh, kas ir līdzīgi citas valsts iepriekšējiem notikušam eksportam, ir jākonsultējas ar šo valstu attiecībā uz mērķu valsti tātad, un ir darba grupa, kas strādā ar šiem jautājumiem. Un šī pozīcija ir ļoti uh, progresīva, tajā ir konkrētas normas attiecībā uz implementāciju, kas būtu pilnībā jāpatur prātā, novērtējot tās ietekmi. Mūsu dalībvalstu uh, līmeņi 28 attiecībā uz katru ieroču eksportu gadījumu tiek pieņemt nacionāla līmenī arī turpmāk, taču riska novērtējums, ko veids dalībvalsts, vai arī eksporta pieteikums var būt atšķirīgs un novest pie dažādiem rezultātiem. Savā ziņā varētu teikt, ka vienotā nostāja uh, iedibina vienotu procesu, bet ne vienots rezultāts dalību valstīs attiecībā uz riska novērtējumu un eksporta pieteikums. Tas viss būtu jāpatur prātā, ņemot vērā uh, to, eh, kādas prasības šī eh, vienotā nostāja uzliek dalībvalstīm. Tāpat laikā dalībvalsts arī turpmāk būs atbildīgs par saviem lēmiem eksportēt ieročus, un šeit ir arī ļoti solīda caurskatāmības norma ietverta katrai dalībvalstī un es kopumā ir jāpublicē detalizēti ziņojumi par uh, ikgadējiem ieroču eksportiem, kas atbilst visaugstākiem standartiem attiecībā uz datu E, datiem, kas ir pieejami. Caurskatāmība ir priekšnoteikums atbildīgumam, un šie ziņojumi ir e, ļoti svarīgi e, pilsoniskai sabiedrībai un vēl vairāk nozīmīgi Nacionālajiem parlamentiem un ES parlamentam, lai veiktu demokrātisko kontroli pār ieroču eksportiem. Tagad es vēlos teikt dažus vārdus par šīs kopējās nostājas pārskatīšanas procesu kopš 2009. Eh, gada. Šīs pārskatīšanas process sāk, tika uzsāks 2012. gada sākumā uh, uz analīzes uh, jautājumu anketas uh, pamata, kas tika izsūtīts visām dalībvalstīm, ārlietu komiteja savos secinājumos 19. novembrī pagājušajā gadā apstiprināja, ka uh, patreizajā vienotā nostāja ir pareiza pamatā, bet ir jāpieliek papildus pūliņi atsevišķu jautājumu izstrādē, un pie tā strādā konkrēta darba grupa. Viens no šiem jautājumiem ir informācijas apmaiņa attiecībā uz uh, informācijas apmaiņas atteikumiem. Ir jā. Uh, uh, palielina ap, Eh, informācijas daudzums, ar ko dalībvalsts apmainās un informācijas apmaiņas biežums. Uzlabojumiem ir jāatspoguļojas citas starpā aktualizētā eh, lietotāja eh, vadlīnija dokumenta tā, kas atspoguļos vienoto nostāju. Eiropas parlaments un pilsoniskā sabiedrība arī turpmāk ir jāinformē pilnībā visos pārskatīšanas posmos, tajā skaitā sešu mēnešu, ik pēc sešiem mēnešiem notiekošā NVO sanāksmē uh, ir vērts arī atcerēties, ka vienoto nostāju piemēros uh, vairākas trešās valsts ES kaimiņos. Šeit arī ES ir sava atbildība uh, kontrolēt, kā tiek uh, šī caurskatāmības principi īstenot šajās valstīs, un to īstenos ambiciozu programmu, uh, kopējās ārlietu politikas uh, um, ietveros. Uh, par to pieņems lēmums 2012. gada uh, novembrī 1,8 miljonu eiro atlicināt šiem mēķiem. Eiropas saimnība ir bijusi arī flagmans, uzlabojot ieroču eksporta sistēmu globālā līmenī. Uh, tā ir bijusi liela loma ANO uh, Uh, ieroču tirdzniecības nolīguma pieņemšanā, kas tiks pieņems 2013. gada 7. aprīlī. Un uh, tas ir ļoti būtisks solis uh, globālā ieroču tirdzniecības jomā. Šeit ir noteikti galvenie parametri caurskatāmībai, kas būs jāpiemēro visām valstīm, kas ir dalībvalsts. Uh, Tas būs solis, lai ieroču tirdzniecība būtu atbildīgāka, dot pienesumu starptautiskam mieram un drošībai, lai mazinātu cilvēku ciešību, ciešanas un. Tomēr šis e, līgums vēl ir jāratificē piec, vismaz 50 ANO valstīm. Dalībvalsts ir e, pauduši savu, e, es dalībvalsts savu vēlmi šo līgumu pēc iespējas drīzāk ratificēt jums, godāti deputāti, būs svarīga loma šajā kontekstā. Un tik tiešām, tā kā šis līgums skar arī jautājums, kas ir, e, e, kur ES e, parlamenta piekrišana ir vajadzīga, tad tas arī tiks darīts pirms padoma apstiprinās šo ratifikāciju no dalībās puses. Un mēs būs, e, tādēļ sadarbosimies ar jums cieši, lai nodrošinātu šī procesa pabeigšanu, e, kā tam jābūt. E, un uh, līgums varētu pēc iespējas drīzāk stāties spēkā, sasniedzot ratificācijas valsts minimālo skaitu. Paldies, un tagad vārds gala ar kungam divas minūtes. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētājs kundze, darbie kolēģi un kolēģis, ieroči. Nav preces kā visas citas pārējās, ja tās nonāk nepareizās rokās, tas var, tās var radīt lielu ļaunumu. Ja tās uh, paliek atbildīgu valdību kontrolē, tas uh, var atbaidīt agresorus. Dažkārt tās tiek izmantotas, lai aizstāvētu demokrātiskas valstis vai lai atjaunotu uh, valstu pašnoteikšanos. Tādēļ ir labi, ka uh, noteiktus kopējus uh, noteikums izstrādājam uh, militārās tehnikas un aprīkojuma eksportām. Kaut ko tādu neviena cita valstu kopiena nav darījusi, un tādēļ tas acīmredzot ir tik interesants, ka arī trešās valstis vēlas pielietot šos noteikumus. Kopējā pozīcija, kas ir izstrādāta 2008. gadā, ir saistoši ietvers, tai ir astoņi kritēriji, un prezidentūra norādīja uz ko ārm darba grupas izstrādāto kopējo dokumentu pār lietojumu. Mēs redzam, ka mums nav šeit koplēma procedūra, ka m, mm, tā nav kopienas atbildīga. Dalībvalsts ir atbildīgas pār pielietošanu un interpretāciju katrā atsevišķā gadījumā. Tādēļ mūsu kolēģiem nacionālā līmenī ir vēl lielāka nozīme raudzītos uz to, lai nacionālajos parlamentos uh, Mm, tiktu prasīts no valdībām korekti pielietot šo kopējo nostāju un kontrolēt to. Jārada koherence Eiropas līmenī, un tas ir uzdevums, ko uh, vada augstā pārstāva, un mēs kā Eiropas parlaments vēlamies saņemt regulāru informāciju par to. Mēs kā frakcija atbalstam ieroču tirdzniecības uh, līgumu drīz stāšanos spēkā un pielietojumu. Paldies! Paldies Gāler kungam. Nākošā runātāja Kopas kundze divas minūtes. Paldies, priekšstādātājs kundze. Mēs tagad runājam par pareiznostājas. Uh, ieviešanu pār eh, militāriem, militārām precēm. Šeit nav tikai tehnisks, bet tas ir politisks jautājums, jautājums par to, cik vēlamies būt konsekventi, aizstāvot cilvēktiesības, pildot politiskās saistības un pildot gadsimta uh, eh, attīstības mērķi. Ļoti žēl, ka tautas uh, partija ar konservatīvo un liberāļu atbalstu uh, ir vērsušās pret uh, Lēzingas kundzes uh, iniciatīvu ziņojumu ārlietu komitejā. Tagad ir izstrādāts kopējs rezolūcijas projekts, un šeit praktiski nekas netiek teikts par būtiskajām problēmām, jo viņi jau nemaz negrib tādu īstu militāro eksportu kontroli. Tā ir tā īstā problēma. Mēs uzsveram to, ka uh, Bez jebkādiem izņēmumiem nedrīkst būt nekāda liekulība no lielajiem ieroču ražotājiem. Mums ir nepieciešamība caurskatāmība un patiesi aizliegums izvest ieročus uz valstīm, kurās ir diktatora režīmi. Gadījumos, kur ir aizdoms, ka ieroči varētu tikt izmantot, lai apspiestu brīvību un cilvēktiesības. Paldies! Uh, Kopskundze, uh, ir zilās karts jautājums jums, uh, vai jūs to akceptējat? Jā, lūdzu. Tā tad lūdzu, dodu jums vārdu. Līzeka kungs. Jā, paņi posev. Bardzo paņi šanuju, ale chciałem. Jā, paldies. Deputāts kundze, es augstu vērtēju jūs, bet gribu uzdot jums jautājumu. Vai atceraties AFET komitejas sēdē? Uh, Eh, runa gāja par eh, jūsu pieminēto mm, projektu, un eh, balsojums bija tāds, ka neviens nebalsoja par, viens atturējās, un visi pārējie, aptuveni 10-12 cilvēki no visām frakcijām balsoja pret. Dārgais kolēģi, nu, ja jūs atcerēsieties, tad jūs atsaucāt atbalstu ziņojumam, par kuru gandrīz jau bijām vienojušies. Nu, tātad mēs taču visi to atceramies, mēs taču atceramies, kas ir eh, noticis. Mēs negribam runāt par pārslietām, kurām nekādas nozīmes vairs nav. Un šis jautājums noslēgts Nikolai Kunds, tagad divas minūtes. Aldus, ka mums ir vajadzīgs labāks īstenojums tam, kas būtu jārealizē, bet tikai ilgspējīgā veidā, un eh, lai tas nāktu par labumu, ga, eh, labu gan nozarei, gan cilvēkiem, ko mēs cenšamies aizsargāt. Daļas no šīs institīvas ir reāls mūsuprāt. Mēs nevaram aizliegt uh, ieroču ražošanu vai tirzniecību, taču mēs vēlamies garantijas visām dalībvalstīm, ka neviens uh, paramilitārs formējums vai nevalstiskas organizācijas varētu iegādāties ieročus. Mums nevajadzētu nožņaukt svarīgu nozari Eiropā un pieņemt radikālus pasākums, bet ir svarīgāk veicināt labāku uh, sadarbību, panākot vienotu viedokli, un vajadzētu, lai aizsardzības aģentūra veicinātu šo jautājumu padomas līmenī. Uh, Un ir eh, svarīgi arī uz inovācijām balstīt Eiropas ieroču industriju. Ir jākonsolidē šī te ražošana. Un ņemot vērā kopējo pozīciju, par ko esam panākuši vienošanās, mums ir jābūt realistiem, pirms mēs prasam vēl ko vairāk. Paldies, nākošā runātāja Kronbergas kundze, minūte 30. Thank you, Madam Chairman and dear colleagues. Paldies, priekšsēdētā kolēģi. Šī ir īpaša situācija. Vēlētos jums atgādināt, ka Eiropas Savienība ir vienota eh, nostāja par ieroču eksportu, un tas ir unikāls politisks instruments, kas nosaka skaidrus eh, kritērijus ieroču tirzniecībai. Uh, ANO arī apstiprināja uh, ierošķirzniecības nolīgumu. Mums ir vajadzīga lielāka atklātība un progresīvāka politika šajā jomā. Ir divas rezolūcijas, par kurām mēs esam gatavi balsot, viena nāk no SND zaļiem un goe, un tās mērķis ir uzlabot kopējo pozīciju tādos jautājumos kā korupcija, caurskatāmība un kopējo kritēriju vienotu piemērošanu dalībvalstīs. Otra, ALDE, EPP un ECR e, vēl uzskata, ka kopējā pozīcija ir gana laba un nemēģina to uzlabot. Paradoksāli, bet tas ir solis atpakaļ un ir pretrunā dalībvalstu nostāja, kas parakstīja kopējo pozīciju. Vēlētos pasvītrot, ka EPALDE e, rezolūcija ir atpakaļ apkaunojoši cilvēktiesību jomā, jo tā ir pamat Eh, vērtība. Tā ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā situāciju tuvajos austrumos un eh, Ziemeļāfrikā, kur, uz kurien ir vērsts eh, ieroču eksports no ES bet eh, Aldas un EPP rezolūcijā šīs aspekts izpaliek. Varu tikai secinājumā teikt, ka ideoloģiski mēs esam sadalīti. Eh, no vienas puses ir militārās intereses, militārās nozars aizstāvēšana, no otras puses cilvēktiesība aizstāvi. Paldies, Kronbergs kundze, Vlasak kungs. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, saistībā ar šo tēmu vēlējos norādīt, uz kādu konkrētu problēmu, ka, ar ko nesaskaras tikai čehu eksportētāji. Mums nav jūras robežas, un mēs varam eksportēt tikai izmantojot uh, avio kompānijas vai uh, ārvalstu ostas, poļu vai vācos. Taču tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams papildus apstiprinājums, un tādēļ uh, mēs ignorējām licences, ko ir izsniegusi izcelsmes valsts. Tas ir politiski motivēts solis, un tā rezultāts ir tāds, ka ļoti bieži notiek kavēšanās visā procesā, vai arī e, pilnīgs atteikums saņemt licenci, kas mums ir nepieciešama. Tas nozīmē, ka izmaksas tiek e, mākslīgi e, paaugstināts un mūsu uzņēmumi kļūs konkurēt nespējīgi un cieši zaudējumus, nestoties uh, uz to, ka šī uh, nozara nes lielu pievienoto vērtību, nodrošina uh, desmit, nodrošina tūkstošiem darba vietu mūsu valstī. Un uh, līdz ar to valstis, kurām nav jūras robežas, tiek diskriminētas. Uh, attiecībā uz eksporta nosacījumiem. Un tādēļ es gribētu aicināt visas atbildīgās institūcijas pārbaudīt, vai patiešām šie te papildus apstiprinājumi ir proporcionāla pracība un vai tas ir saskaņā ar līguma attiecīgo pantu, kas to regulē. 36. Um, Bali uh, uh, tiek izmantot uh, vācu ieroči, francūši tos izmanto un, uh, un šauj uz Mali uh, uh nemierniekiem. Katārā uh, tiek iepirkti vācu ieroči, uh, Katāra pārdod Mali ier, uh, nemierniekiem ieročus, un tas ir absurdi, absurda situācija, saka Lūzengas konts. Mēs zinām, kas, no, uh, nāk, uh, kas notiek tad, kad. Uh, ieroči un uzraudzība un pāraudzības tehnoloģijas tiek um, piegādāts uh, totalitāriem uh, režīmiem. Tas nes tūkstošu cilvēku nāvi atkal un atkal, un lai to novērstu, EU valstis 2008. gadā pieņēma kopēju nostādi ieroču eksportu kontrolei. Bet mēs zinām, ka tā nedarbojas, un tai nav arī jādarbojas, jo ieroču eksporti ir liederīgi, liederīgi ieroču ražotājiem, un liederīgi, ja ir nepieciešama partneri strateģiskiem mērķiem, un tie tiek bruņoti. Nu, piemēram, Vācu kanclere vēlas piegādāt uh, ieročus Saudi-Arābijai, un tas tā paliek. Tādēļ arī ar, uh, lietu komitejā uh, konservatīvais vairākums noraidīja manu priekšlikumu efektivizēt uh, 2008. gada dokumentu. Un uh, šis priekšlikums tika atbalstīts gan kristiešu organizāciju vidū, gan arī pilsoniskajā sabiedrībā. To gribu uh, skaidri pateikt tiem šeit parlamentā, kas arī uh, kristiešu uh, vārdu ir ietvaruši savos nosaukumos un vienmēr runā, ka ES ir miera nesējs. Un tie, kas grib spērt soli uz miera pusi, tas to var darīt rīt. Var rīt balsot par kopējo goe, zaļo un sociāldemokrātu rezolūciju kurā ir būtiski punkti no tā ziņojuma, ko sastādies, kas tika noraidīts un kas izstrādā e, e, dažādas kompromises. Un Līzeka kungam atbildēšu. Konservatīvais vairākums manu a, ziņojumu tā ir vājinājis, ka mēs varējām tikai balsot pret Un tad uh, jūs paši balsojāt pret to, kādēļ, Līzes kungs, kungs, varbūt jūs varat atbildēt jūsu runā par to. Tad uh, šādas diskusijas uh, netika turpinātas šeit parlamentā. Paldies. Paldies, nākošais runātājs Salavrakos kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas Savienībai ir nozīmīga loma ieroču eksporta, ieroču kontrola eksporta kontrolē. Gan reģionāli, gan arī nacionāli. Jau kopš 2008. gada ir izstrādāts ES izturēšanās kodekstu ir pieņēmusi padome, tas skar eiroču um, eksportus, un tajā ir astoņi kritēriji. Pēdējo gadu laikā mēs esam redzējuši centienus ievērot dažādus uh, priekšrakstus un harmonizēt aizliegumus. Nesenie notiekumi Ziemeļ uh, Āfrikā uh, pārbauda mūsu nostājas un parāda, ka mēs tiešām nopietni izturamies uz šo. Uh, nopietni izturamies. Cilvēks ir prioritāte. Mums ir jābūt ļoti piesarķīgiem, kas skar ieročus, tieši eksports arī, piemēram, uz Sīriju. Tur situācija m, mm, tikai pasliktinās, un mums ir jāsaskaņo mūsu rīcība ar līguma punktiem. Tur ir tiešām liels risks, ka ieroči nonāk tādu grupu rokās, kas tos izmanto, lai dažādas darbības veiktu. Man bija sapnis uh, pasauli būtu brīva no uh, ieročiem, uh, bet redz, tur, kur ir dažādas, uh, uh, dažādi nemieri, tur ir izmantot vismodernākie ieroči. Paldies. Līdzek kungs tagad. Paldies, priekšsēdājs kundze. Jā, protams, mēs uh, vēlamies pasauli, uh, kurā valdītu miers, kurā neviens nekarotu un kurā nebūtu ieroču. Es uh, piekrītu iepriekšējiem runātājiem, bet mēs nerunājam, nedzīvojam šādā pasaulē. Un šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, ir jāredz pilnīgi skaidri, ka Eiropas Savienība de facto ir izstrādājusi unikālas un uh, rīcība darboties spējīgas sistēmas, un tādēļ nepieciešama ieroču eksporta kontrolas sistēma tā da, nav ne ASV, ne Ķīnā, ne Indijā, ne Krievijā. Tās ir lielākās ieroču ražotāju valsts pasaulē. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība ir paraugs citiem. Un šeit es nepiekrītu Lēzingas kundzei. Es domāju, ka šī kontrola ļoti labi darbojas un a, arī pietiekama. Eiropas Savienība un neviena no es valstīm nav eksportējusi ieročus uz konfliktu reģioniem vai reģioniem, kuros ir karš. Tas ir pamatprincips, tas tiek ievērots. Laimīgā kārtā tas tiešām tiek ievērots arī tur, kur ieroči tiek ražoti. Ir jāsaka arī, ka Eiropas Savienība aktīvi strādā, lai attīstītu starptautiskus standartus, jo ES valstīm ir atbilstošie uh, atbilstošas iniciatīvas un uh, uh, atbilstoši dokumenti ir pieņemti ANO līmenī. Runa ir par stabilitāti. Arī Lēzingas kundze pati to teica, tas mūs vieno. Runa iet par mieru un drošību pasaulē, jācīnās pret terorismu un noziedzniekiem visā pasaulē. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja Gomeša kundze. Eiropas Savienība ir atbildīgi regulēt ieroču tirdzniecību, kas uzkurina konflikts pasaulē, kas baro diktatūras, kas apspiež savus iedzīvotājus. Mūsu pienākums ir ļoti rūpīgi kontrolēt, uz kurien aiziet šie robeļi, eh, ieroči, kādiem mēķiem tie tiks izmantot, kas tiek eksportēti no Eiropas vai uh, kas iet tranzitā caur Eiropu. Dalībvalsts to nedara vēl pietiekošā mērā, un tādēļ Eiropas parlaments grib spērt sojas. Demokratizācija, attīstība, cilvēktiesība, eh, aizsardzība, to visu apdrauda ieroču eksporti. Mēs prasām no dalībvalstīm caurskatāmību par ieroču eksportiem, militārām tehnoloģijām, kas aizceļ uz reģioniem, kuros ir konflikti Vienalga, vai tie iet bruņotiem spēkiem, policijai eh, vai privātiem pircējiem. 2009. gadā mēs apņēmamies eh, to visu. Runātāji tiek pārtraukta. Paldies, Gomešas kundze, Kelama kungam vārds. Eiropas sēnības vienotā nostāja ir unikāla pasaulē. Tādēļ mēs varam būt no vienas puses ļoti apmierināti ar būtisko progresu, kas ir panākts, taču ar to nekādu nepietiek. Fakts ir tāds, ka Eiropas Savienība ir pasaules otrs lielākais ieroču eksportētājs, un šo tendenci pastiprina es pieprasījums uh, uh, eksportēt ieročus, jo paši Eiropā uh, tagad mazāk ieročus izmanto mēs nevaram pietiekoši skaidri saprast dažkārt, kur e, mūsu eksportēto ieroču tiks izmantot, un ir vajadzīga konsekvence. Pirmām kārtām vajadzētu samazināt esošās e, atšķirības starp mūsu kopējo ārlietu un drošības politiku un kopējo nostāju. Otrakārt, dalību valstu ieroču eksportam ir jākļūst caurredzamākam. Taču uh, pieejamie dati vēl ar vienu nav pilnīgi un nav īsti skaidri. Mums vajadzētu saprast, kā šī kopējā nostāja tiek piemērota praktiskā veidā dalībvalstu sistēmās. Tāpat arī vajadzētu skatīties, kā tiek uh, pasīvi kontrolēta ieroču, kontrolēts ieroču eksperts. Dalībvalstīm ir, protams, jāpieņem lēmums, vai izdot uh, ieroču licences vai nē. Paldies, Kelam kungs, tā kā ar mačī kungs nav klāt, tad došu vārdu Kukānu kungam, lūdzu. Paldies, eh, priekšādātāji, ministra kungs. Uzsverot to, cik eh, būtisks ir apvienoto nāciju organizācijas ieroču tirdzniecības līgums, es uzskatu, ka šim līgumam ir jānodrošina lielāka caurredzamība un atbildīgums Eiropas Savienības ieroču eksportā jo īpaši tāpēc, ka Eiropas Savienība ir viena no lielākajām ieroču eksportētājām pasaulē. Mums ir pienākums nodrošināt, lai šie ieroči neradītu lielāku nestabilitāti reģionos un lai neradītu jaunus konfliktus. Es saprotu, ka dažkārt dalību valstīm ir izrādījies grūti ievērot padomas kopējo nostāju, tāpēc, ka tai ir dažādas interpretācijas šīs bāžas, jo īpaši ceturtais kritērijs, kas skaidri norāda, ka dalībvalstīm vajadzētu aizliegt eksporta licences, ja pastāv risks, ka ieroči tiks izmantoti kam citam, nevis valstu aizsardzībai, vai arī, ja pastāv risks, ka šiem ieročiem būs negatīva ietekma uz reģionālo stabilitāti. Tāpat arī mums vajadzētu pieprasīt lielāku publisko caurdzamību dalībvalstu ieroču eksportā un vajadzētu lūgt publiskus ziņojumus. Mums vajadzētu labāk saprast Eiropas Savienības ieroču kontrolas politiku, jo tās saistās arī ar eh, citām mūsu politikas nostādnēm, proti cilvēktiesību nodrošināšanu un reģionālo stabilitāti. Lai palielinātu Eiropas ieroču eksporta leģitimitāti, ir būtiski, lai dalībvalstis strikt ievērotu padomas kopējo nostāju. Tāpat arī dalībvalstīm būtu jāratificē ieroču tirzniecības nolīgums. Vārdi, kas ir uzrakstīti uz papīra, neko daudz nenozīmē, ja tie netiek piemēroti praksē. Paldies Kukana kungs, eh, kungam, tagad dod vārdu Hovita kungam uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji! Pašlaik, kad mēs par, ja diskutējam par šiem jautājumiem, Kairā notiek lieli nemieri. Tas norāda, ka ieroču eksporta kontrolē ir ļoti liela nozīme, un tā ietekmē arī nākotni. Eh, Priekšādātāji ir jāuzsaka noslēgtais ieroču tirdzniecības nolīgums, ir jāuzsaka arī Oxfam un Amnesty International darbs. Uh, Esmu pārliecināts, ka Bulgārija parakstīs šo līgumu pavisam drīz. Spānija ir vienīgā valsts, kas uh, piemēro cilvēktiesību kritērijus, eh, sākot ar parakstīšanas dienu, un eh, Spānijai vajadzētu kļūt par piemēru visām pārējām Eiropas Savienības uh, dalībvalstīm. Tikai uh, Ziemeļkoreja, Sīrija un Irāna bija pret šo līgumu, un es domāju, ka tas ļoti labi paskaidro, cik liela loma ir šim līgumam. Mana partija Lielbritānijā vienmēr iestājas par Eiropas Savienības uzvedības kodeksu, taču vajadzētu atcerēties, kas tika teikts ievadvārdos šai debatē. Uh, Eh, pilsoniskai sabiedrībai ir jātiek informētāji par līgumu pārskatīšanu. Un eh, ir eh, tas, ka notiek tikai viena sanāksme sešos mēnešos ar dažām NVO, ir, manuprāt, nepietiekami. Vajadzētu paskatīties, kāda ir trūkumi. Es tāpat arī apsveicu 7. un 8. kritēriju, kā prezidentūra var teikt, ka nav vajadzīgas vadlīnijas par cilvēktiesību kritēriju ja baronas Aštone savā cilvēktiesību pārskatā to ir uzsvērusi. Kā jau prezidentūra to šodien minēja, ir ļoti maz caurdzmības nosacījumu, un tas, manuprāt, liek mums vilties. Ir vajadzīgas jaunas datu bāzes, tas jau ir ticis ieteikts, bet vajadzētu arī palielināt pārskatāmību. Mēs vēlamies iesaistīt arī Zviedriju un pat ASV, lai nodrošinātu lielāku kontroli pār ieroču Um, tirzniecību. Tāpat arī vajadzētu lūgt Nīderlandi publiskot, uh, kad ir atteiktas licences. Tāpat arī Čehijas republika ir pārdevusi 50 tūkstošus pistoļu eģiptiešu policijai pēdējā mēneša laikā. Es ļoti ceru, ka šīs pistoles netiks izmantotas šodien vai tuvākajās dienās un neradīs lielus zaudējumus. Paldies Hovita kungam, tagad vārds Prēdes kungam uz divām minūtēm. Uh, paldies priekšādātāji! ieroču rūpniecībai ir ļoti strateģiska nozīme Eiropas Savienībā. Daudzās dalībvalstīs šī industrija rāda ievērojams ienākumus. Eiropas Savienība ir otrā lielākā ieroču eksportētāja pasaulē pēc ASV, un Šis strateģiskais raksturs neattaisno caurapzemības trūkumu. Dalībvalstīm vajadzētu ņemt vērā eh, kopējos um, ziņošanas standārtus, ja ir runa par licencēm, kas tiek izdotas šajā nozarē. Tāpat arī ir jāņem vērā uh, šo produktu, šo ražojumu mērķu valstis ir jāatsaucās tieši uz um, gala mērķi, kur šie ieroči nokļūst. Ja eksporta licences tiek izdota zināmām dalībvalstīm, vēlāk šie ieroči var tikt uh, pārdoti citām pasaules daļām, līdz ar to tie tiek izmantoti vietējos konfliktos. Ieroči, kas tiek uh, legāli eksportēti no dalībvalsts, var nokļūt totalitārā režīmā. Un uh, Tādējādi tie var tikt eh, izmantoti protestu apstādināšanai. Skaidrs, ka eh, korupcija arī ir iesaistīta ieroču tirzniecībā. Tieši tāpēc es apsveicu šī līguma parakstīšanu. Tas noteikti ļaus palielināt kontroli un tādējādi arī uzlabos caurdzamību šajā ļoti delikātajā jomā. Esmu priecīgs, ka daudzas dalībvalstis ir parakstījušas šo līgumu, un 26 eh, no šīm valstīm ir Eiropas Savienības dalībvalstis. Es patiešām ceru, ka abas pārējās dalībvalstis sekos eh, citu dalībvalstu piemēram. Ieroču tirzniecība nozīmē to, ka mums ir jāpārskata visi manis pieminētie aspekti. Uh, Ir skaidrs, ka ir jau pielikti pūliņi šīs problēmas atrisināšanai. Tagad brīvā mikrofona procedūra dod vārdu Tusas kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšādātāji! Eksporta licence un politika attiecībā uz ieroču eksportu uz trešajām valstīm ir cieši saistīta ar imperialistisko politiku, ko Eiropas Savienība piemēro visā pasaulē, lai garantētu, ka monopoli paliek pie varas. Tas ir tīpisks piemērs tām, ko Eiropas Savienība un tās sabiedrotie ir paveikuši Sīrijā. 3,5 tonnas ieroču pa Horvātiju ir nogādāta Sīrijas opozīcijai. Pašlaik tajā pašā brīdī, kad 2013. gada 1. jūlijā mēs apsveicām Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā, šīs valsts infrastruktūra tika izmantota, lai eksportētu ieročus Sīrijas opozīcijai. Pēc pilnīgi neakceptējumā lēmuma pārtraukt ieroču embargo 27. maijā Sīrijas opozīcijai, mums vajadzētu uzdot jautājumu, kas tad apbruņo šo opozīciju. Paldies Tusas kungam, tagad eh, Leskevičus kungam vārds padomas vārdā. Ah, nom de Madame la haute représentante qui vous a mandaté pour prendre la parole. Yeah. Uh, Jūs runāsiet augstās pārstāvs vārdā tātad. Of, of Jā, tiešām es izsekos augstās pārstāvs vārdā. Pirmkārt, vēlētos pateikties visiem tiem, kas eh, izteica komentārus un ieteikumus. Mums vajadzētu nodrošināt, lai visi šie komentāri tiek iekļauti mūsu apsvērumos. Darba grupā strādā mūsu kolēģi. Viņi piedalās šajā procesā un virza kopējo nostāju uz priekšu. Hovita kungs, paldies, ka pacēlāt šo jautājumu. Runājot par 7. un 8. kritēriju, kopējā nostāja balstās uz Eiropas Savienības dalību valstu izvērtējumu. Vadlīnijas par otro kritēriju, tātad par cilvēktiesībām, jau tagad ir visaptverošas. Es gribētu vienkārši teikt, ka kopējā nostāja, kā jau daudzi no jums piekrita, ir ļoti svarīga ieroču eksporta kontrolei Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šādā veidā tirsniecība kļūs atbildīgāka un sārzemāka. Šīs dienas debates tam ir vēl viens pierādījums. Eiropas Savienības dalībvalstu mm, spējām īstenot šo nostāju arī ir jātiek izvērtētām. Kopējā nostāja nosaka unikālu ietvaru Eiropas Savienības līmenī, kas cita starpā nodrošina arī sensitīvas informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, taču tas nerada vienotu Eiropas Savienības licenci, un uh, galīgie lēmumi uh, ieroču kontrols jautājumos vēl ar vien ir katras dalībvalsts ziņā. Konverģence un harmonizācija ieroču eksportā izriet no informācijas apmaiņas un spiediena starp uh, Eiropas Savienības dalībvalstīm, ko tās uh, uzliek vienotrai. Dalībvalstis var saukt pie atbildības par šiem lēmumiem, pateicoties ļoti striktajam uh, caurdzamības mehānismam, kas ir paredzēts kopējā nostājā. Protams, vēl ar vienu pastāv iespēju uzlabojumiem, un tieši tāpēc uh, notiek arī pārskatīšanas procesi. Taču mums ir jālepojas par to, kas ir panākts, un par to piemēru, kādu mēs eh, dodam citām eh, valstīm ārpus Eiropas Savienības. Protams, mums ir jādomā arī par mm, pasaules situāciju. Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par caurskatāmības principu ievērošanu ieroču tirzniecībā pasaulē, un tā vienmēr uzsvērusi savu progresīvo lomu sarunās par ieroču tirzniecības nolīkumu. Lūk, and... ADD pagājušā nedēļā Ņujorkā uh, tika pieņemts, un tas ir spēcīgs startautisks instruments, kas ļaus uh, Uh, turēt uh, bruņotus asiņainus konfliktus visā pasaulē. Šim līgumam pastāv arī iespēja radīt uh, vienotus spē spēles noteikumus, kur uh, gan eksportētāji, gan arī saņēmēji uh, darbosies saskaņā ar caurzemiem un godīgiem noteikumiem. Tas noteikti arī ļaus nodrošināt godīgu konkurenci šajā ļoti sensitīvajā tirgū. Paldies. Paldies, ministrs kungs. Tagad eh, debatas ir slēgtas un balsojums būs rīt 12. Tagad darba kārtībā mums ir eh, Morēras kunga ziņojums par eh, turpmāku makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu Gruzijai. Un sākumā došu vārdu Morēras kungam referentam. Viņam